tos, lai at, uh, Eiropas ārlietu dienests uh, arī attiecīgi rīkotos. Tagad mēs sāksim balsošanu. Tātad rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskām grupām. Pirmais punkts pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais sākotnējais teksts daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Trešā daļa. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā daļa. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc trešā Otrais grozījums - personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums - personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais.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 Sestais paragrāfs divās daļās. Personās balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 5, D par 7. Sākam balsot. Pašanās balsojums. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Norādīts. Sākotnējais teksts, trīs daļās, eh, visi personāli balsojumi. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Otra daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 7. paragrāfa grozījuma 6 personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 7. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 8. paragrāfs par. Pret atturas pieņemts. 9. Sākotnējais teksts četrās daļās. Pirmā daļa balsts par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pašnās balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Pieņem ceturtā daļa pašnāvas balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts desmitais paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Pēc desmitā paragrāfa grozījums astoņi, pašnāvas balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Grozījums 9. Arī personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. paragrāfs sākotnējais teiks divas tiesas pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. 12. paragrāfs sākotnējais teksts, 3. dienas pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 12. paragrāfa grozījums 10. pašanās balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 11. grozījums. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 13. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 14. paragrāfs sākotnējais teksts divas daļas pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas atturas pieņemts. 15. paragrāfs grozījums 12. personās balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Oriģināls teksts divās daļās. Abi divi personāla balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 15. paragrāfa grozījums 13. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums A personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums B par pret atturas pieņemts. Grozījums C par pret atturas pieņemts. Grozījums D par pret atturas pieņemts. Pēc apsvērumu H Grozījums viens. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis teksts tika norādīts. Tagad balsojam par visu rezolūciju. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts tika pieņemts. Sirsnīgi sveicam rezolūcijas autorus. Cienījamie kolēģi, mēs turpinām balsošanu. Es gribētu arī īsu personīgu paziņojumu daži no jums. Zinu, ka es vadu vadošais eh, kandidāts Austrijas zaļajiem, eh, kas notiks 13. oktobrī. Tas nozīmē, ka es atstāšu parlamentu. Tas nozīmē arī, ka tā ir pēdējā reize, kad es vadu balsošanu kā jūsu vicepriekšādātāji. Un es gribētu teikt paldies Like to... Vēlētos, gribētu īsumā pateikties par šiem astoņiem gadiem, kurus es strādāju kopā ar jums, ar daudziem no jums šajā parlamentā. Un mēs kopā veidojam tādu sadarbības garu un nevis konfrontāciju, vismaz vairākums no mums Eiropas parlamentā. Un tāpat arī pa trim gadiem, kad bija jūsu vicepriekšsēdētāja. Tie bija ļoti labi gadi man, un es apsolu jums, ka es šo Eiropas garu ko šeit piedzīvoju, to pārnesīšu arī uz Austrijas parlamentu un ar prieku raugos sadarboties ar jums arī nākotnē. Savādākā funkcijā jau mums ir vajadzīgi spēcīgi dalībvalstu un spēcīgas Eiropas Savienības parlaments. Lielas paldies! Now. Now. Mēs turpināsim balsošanu. Pirmais ir uh, ziņojums uh, Valjānas kundze par dažu bīstam vielu izmantošanas ierobežošanas elektriskā un elektroniskās iekārtās. Piektais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tātad pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Tālāk mēs varam pāriet pie nākamā balsojuma. Tas ir ziņojums Matokungs par uh, iekat konvencijas apgalā piemēriem pārvaldības saglabāšanas un kontrolas pasākumi. Pirmais grozījums 3.4. Personāls balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk mēs varam pārēt pie grozījuma 33 par pret atturas pieņemts. Arī pirmais lasījums parlamentā ir pabeigts. Nākamais balsojums ir Hedas kundzes ziņojums par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā Eiropas Savienībā. Paragrāfs 2. Sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais paragrāfs. Sākotnējais teksts par, pret, atturas. Arī pieņemts. Paragrāfs 15. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa - personās balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Tāpat arī personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. paragrāfs sākotnējais teksts eh, par, pret, atturas. Gribētu to pārbaudīt. Mēs pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Nākamais, 21. paragrāfs, sākotnējais teksts, pazinās balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 23. paragrāfs. Ordināls teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas Pieņemts. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. paragrāfs. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts gribētu pārbaudīt šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 27. paragrāfs sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts gribētu domāt, ka tas ir pieņemts. 28. paragrāfs, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 31. paragrāfs, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. 35. sakotnieks teksts divās daļās. Pirmā daļā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts otrā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. paragrāfs sākotnējais teksts divās daļās pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas. Gribētu to pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 42. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas noraidīts. 44. paragrāfs personās balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas noraidīts Pieņemts. 48. paragrāfs divās daļās. Ordinās da pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, norādīts. 55. paragrāfs sakotnējais teksts divās daļās par, pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. Nu, pārbaudīsim to. 52. Otrais daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 56. Pašnās balsojums. Sākam balsot. Priekšnādātē atvainojas priekšsēdē mēs atgriežamies 55. paragrāfa. Sākotnējais teksts balsos par, pret, atturas, tas norēdīts. Pārbaudām, labi, mēs pārbaudām 55. paragrāfu. Tagad personāla balsojums. Elektroniskas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 56. paragrāfs. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 57. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa - ceļot roku par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - par, pret, atturas, noraidīts. Labi, labi, pārbaudīsim, bet es domāju, tas bija drīzāk skaidrs. Sākam balsot par otro. Beidzam balsot. Norādīts. Labi. 59. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 61. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Pašanās balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Pašanās balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 63. paragrāfs sākotnējais teksts par, pret, atturas, norādīts. Apsvērums D divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. Apsvērums S divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. Apsvērums AD, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Par rezolūciju kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Nākamās balsojums ir par ziņojumu Himenes Beseril Barrio kundzes ziņojums. Kāda ir kungs, vai jums par reglamentu? Please try again. Try... Lūdzu, pamēģiniet vēlreiz, šoreiz ar mikrofonu, lūdzu. Yeah, okay. Sorry about that. Jā, es uh, vēlētos uh, teikt, ka uh, es. Uh, ja būtu iespējams, es gribētu izteikties, eh, man šeit tas viss nedarbojas. Es gribētu lūgt, eh, lai mana sistēma tiktu pārbaudīta, jo nevar balsot. Es gribētu, lai eh, tehnici atnāk un jūs pārbauda. Labi, lūdzu, viens no tehniskajiem darbiniekiem lūdzu dodieties pie Kārderkunga un paraudzieties, lai viņš varētu balsot. Tālāk, Semenes. Bet ir arī kundze ziņojumi par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespējas samazināšanos jaunatīstības valstīs. Pirmais balsojums par piekto paragrāfu sākotnējais teksts divās daļās. Eh, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Devietais paragrāfs. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim otro daļu piektajam paragrāfam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Devītais paragrāfs. Sākotnējais teksts ceļot roku par pret atturas arī pieņemts. 17. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. 23. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas atturas. Gribētu pārbaudīt to. 23. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Knapi, bet noraidīts. 32 divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. 36. paragrāfs sagunais teksts par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Paldies referentei. Nākamais balsojums ir Vozenbergas Vrionīdī kundzes ziņojums no Liba komitejas cīņa pret kibernoziedzību. Pirmais balsojums pa 38. paragrāfu. Oriģinālais teksts eh, cīru par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 78. Sākotnējais teksts par pret atturas arī pieņemts apsvērums P, sākotnējais teksts. Jūs gribat 78. Eh, paragrāfu pārbaudīt? Nu labi. Sākam balsot par 78. paragrāfu. Lūdzu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Apsvērums P, sākotnējais teksts par pret atturas. Tas arī ir pieņemts. Labi, Tas ir līdzīgs vairākums, bet tomēr pārbaudīsim. P apsvēram sākam balsot par to. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un rezolūcija kopumā par personālais balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Un pēdējais. Nākamais ir Butikofer kunga ziņojums par Eiropas Savienības politiskās attiecības ar ASEAN. Pirmais balsojums, tas ir faktiski tikai viens grozījums, kur iesniedzis referents, kurš par, pret, atturas, pieņemts, un rezolūcija kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Liels paldies arī referenta kungam un paldies un labu pusdienlaiku! Like to... Dārgie kolēģi, lūdzu, tie, kas dodas prom, dariet to pietiekami naski, lai varam ķerties pie balsojuma skaidrojumiem. Dear colleagues, Dārgie kolēģi, tagad ķersimies pie balsojuma skaidrojumiem. Pirmais balsojums, par kuru izteiksies kolēģi, ir rezolūcija, kas veltīta Brexita sarunām. Pirms dot vārdu pirmajam.